apmaiņa. Nu, tā gan nav pirmā viedokļa apmaiņa par šo tēmu. Parlaments ar šo tēmu nodarbojas jau ilgāku laiku. Mums šeit nav teksts, un tam pamatojums ir pavisam vienkārši. Emas Brokas ziņojums no AFET komitejas ir pieejams sākotnējā dokumentu formātā, kā neoficiāls dokuments, taču oficiāli tas vēl nav iesniegts. Jo Eiropas parlaments pat laban apspriež šo stratēģiju, un te ir jāparedz visi likumdošanas noteikumi saistībā ar eh, Eiropas ārējās darbības dienestu. Un tam jābūt vienam kopumam. Un ir mm, stingra apņemšanās neuzsākt pi ziņojumu pieņemšanas procedūru, gan galveno ziņojumus, gan ar tiem saistīto ziņojumus, pirms netiek sasniegts netiek sasniegt vispārēja vienošanās par dažiem pamatprincipiem šo institūciju darbībā. Eiropas parlaments ir sācis darbu pie šīs savas nostājas, bet oficiāli vēl nav sācis darbu pie paša teksta. Tāpēc mēs vēl neesam oficiāli saņēmuši afetu tekstu uz kur pamat mēs varētu izstrādāt atzinumu, līdz ar to mēs nevaram izstrādāt atzinumu. Protams, ka ir daži pamatprincipi, kurus Eiropas parlaments ir nolēmis apliecināt. Un būtu vērts par tiem izvērst viedokļu apmaiņu šodien, ņemot vērā to, ka mums bija viedokļu apmaiņu par Gresles ziņojumu finanšu schēmas grozījumam. Tātad te mēs apspriedīsim nevis tekstu, bet to, kas izriet no mūsu iepriekšējām debatēm. Tātad pamatdoma ir iekļaut iepriekšējos atzinumus no mūsu budžeta komitejas. Mums ir eh, jāņem vērā, ka šī problēma ir diezgan sarežģīta saistībā ar ārējās darbības dienas, un tas ir saistīts ne tikai ar finanšu schēmas grozījumu un eh, personāla reglamenta grozījumiem, bet te ir runa arī par citiem aspektiem. Arī tie ir jāņem vērā. Un parlamentam jāapzinās, kā tad tie citi elementi ir saistīti ar visu šo kopumu, piemēram, iestāžu nolīgums un arī mm, kopējā ārpolitika, ārējās un drošības politika. Un tad mēs varēsim arī pieņemt eh, pamatrīcins par Eiropas ārējās starpības dienestu. Tad mēs te vispārēji runājam, bet, protams, mēs drīkstam arī izteikties par šiem konkrētiem aspektiem, ņemot vērā to, ka tie rada šo, ir um, sastāvdaļa šim te kopumam. Tātad es gribētu tagad apspriest um, mūsu ārējās darbības dienesta pārstāvi. Uh, kā jūs zināt, vakar es uh, runāju ar ārējās ar Eiropas ārējā darbības eh, dienas, par ārējās darbības dienestu AFET komitejā. Netika pieņemta oficiāla nostāja, bet mēs nonācām pie politiskas vienošanās par dažiem principiem kopā ar Eiropā domiem. Taču, spriežot pēc sākotnējiem preses ziņojumiem, bija apņemšanās dažus aspektus izpētīt sīkāk. Un līdz ar to eh, šķiet, ka mums vēl ir manevra telpa attiecībā pret Eiropadomi. Eštonas kundzes priekšlikumā ir iekļauta doma par to, ka ārējās darbības dienas no funkcionālā viedokļa varētu būt autonoms. Tā būtu jauna iestāde finanšu schēmas ietvaros. Lisabonas līgums ir paredzējis dienestu. No vēsturiskā viedokļa Eiropas parlaments par šo aspektu ir bijis citādās domās tas atbalstīja ārējās darbības dienestu komisijas struktūras ietveros. Tagad eh, šo nostāju atkal ir izvirzījusi Ēma Broks savā darba dokumentē, jo mēs uzskatām, ka šis risinājums ir vislabākais risinājums un vienīgais, ko es varu darīt, ir vēlreiz uh, atkārtot šo nostāju. Tā pašā laikā, kā jau kolēģi varētu zināt, es esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamentam jābūt iespējai būt realistiskam un jāapzinās, kuru iemeslu dēļ šis Eiropas ārējās darbības dienas nevarētu būt Eiropas komisijas sastāvdaļa. Tāpēc Eiropas parlamentam ir jābūt gatavam vadīt sarunas ne tikai izriet, izējot no šī sākuma punkta, bet arī jāapzinās, cik lielā mērā autonoma ārējā darbības dienesta, ārējās darbības dienesta darbība varētu būt saistīta ar Eiropas komisiju. Tad jāparāds, ka šis dienas varētu arī nebūt instruments Eiropas komisijas eh, darbā, bet varbūt tas varētu būt kā viens no veidiem, lai paplašinātu sadarbības eh, schēmu tajās jomās, kurās, kuras Lisabonas līgums nodod starpvaldību metodes ziņā. Tātad mēs skaidri apzināmies Eiropas parlamenta tradicionālo nostāju, tad mums tomēr ir jāskatās, kā varā, kāda varētu būt saikne starp autonomo ārējās darbības dienestu un Eiropas komisiju. Pirmkārt, no Eiropas parlamenta viedokļa Galvenais ir garantēt to, ka Eiropas parlamentam ir, ir eh, kompetence, jo īpaši budžeta jomā pilnīga caurskatāmība, budžeta politiska uzraudzība, ieskaitot arī budžeta pieņemšanu. un eh, nav nekāds noslēpums. Šeit ir zināmas grūtības. Saskaņā ar 300, ar 390. Eh, pāntu nav Eiropas parlamentam nodrošināt eh, budžeta pieņemšanu saistībā ar šo Uh, budžeta līniju par izmaksām Eiropas ārējās darbības dienestam. Taču te pašā laikā ir skaidri norādus to, kā Eiropas parlaments pieņem budžetu, apstiprina budžetu, un ir teksts, kam būtu jābūt likumdošanas, jākļūst par likumdošanas tekstu. Uh, Līdz ar to es domāju, ka parlaments varētu uzsvērt to, ka ir nepieciešams pilnīgi paust nodokli, viedokli, un te ir jābūt pilnīgai skaidrībai. Es uzskatu mazliet atšķirīgi no Kresles kundzes. Es domāju, ka Mēs te ir svarīgs panākt lielāku skaidrību saistībā ar uh, uzraudzību. Mēs te varētu minēt, uh, minēt finanšu regulas 45. pāntu, bet tas varētu novest arī pie plašām diskusijām par budžeta izpildes apstiprināšanu Būtībā šī doma par ārējā darbības dienesta autonomu darbību nozīmē to, ka šī jaunā iedaļa vienkārši attieksies uz administratīviem izdevumiem un uh, darbības izdevumi attieksies uz uh, citu iedaļu. Nu, līdz ar to parlamentam ir vajadzīga pilnīga caurskatāmība. Un es domāju, šo varētu uzskatīt par iespēju palielināt caurskatāmību. Mēs varētu lūgt komisiju izveidot dokumentu, kas attiektos uz visiem Eiropas ārējās darbības dienesta darbības aspektiem. Un te būtu arī informācija par izdevumiem, kas ir jāsas dalībvalstīm, ieskaidot militāro pusi. Mums ir jābūt skaidram priekšstatam par to, kāda izdevumi par ārējās darbības dienestu nāk no dalībvalstīm un kādi no Eiropas Savienības budžeta. Runājot par budžetu, vakar no preses ziņojumiem izrietēja tas, ka ir bijusi, ir notikušas diskusijas par eh, dienas, kas varētu būt no budžeta viedokļa neitrāls. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jāatzīst tas, ka nepieciešams dienas, kas nebūtu neitrāls no budžeta viedokļa. Es domāju, ka ir nepieciešams iekļaut arī dalību valstu diplomātu šī dienas darbībā. Un tikai tā šis dienas varētu būt īsteni ārējās darbības dienas, un tajā tad būtu Eiropas diplomātijas krējums. Bet tai pašā laikā Mēs esam gatavi apspriest arī neneitrālu dienestu. Un tas tad arī paredzētu arī pārstāvis no ne, ne komisijas. Taču tas ir arī atkarīgs no dalībvalstu un citu iestāžu vēlmes apspriest šo tēmu, apspriest, runāt par budžetu kā kopumu, jo īpaši saistībā ar ārējās darbības dienestu. Te mums nav daudz manevra telpas. Mums jāraugās uz mūsu ierobežotajiem resursiem un eh, jāņem vērā ar Eiropas ambīcijas. Šīs ambīcijas bija par pamatu, ka šī ārējās darbības dienesta izveidē, un līdz ar to mums būtu vajadzīgs dienas, kurš no budžeta viedokļa nav neitrāls. Līdz ar to, ja palielinās eh, personāla apjoms, tad arī resursu apjoms ir jāpalielina. Un mums jāskatās, jāņem vērā arī Eiropas integrācijas gars, ņemot vērā subsidiaritātes princips. Bet ja mēs uh, paplašinām resursu apjomu, tad uh, šis process dalībvalstīm kļūst vienkāršāks. Tāpēc es domāju, ka šajā komitejā ir jāņem vērā budžeta aspekts saistībā ar ārējās darbības dienesta paplašināšanu. Te ir arī runa par eh, personālu, par to, kā tas tikt pieņemts darbā. Protams, mums eh, par šiem aspektiem mūsu komitejā nav jārunās sīki. Tomēr mums ir jāuzsver, tas, ka ir nepieciešama pilnīga caurskatāmība. Un, protams, ka Eiropas ārējā dienas, ārējās darbības dienas darbinieki tiek apmaksāti no Eiropas Savienības budžeta, un tāpēc mums ir vajadzīga pilnīga caurskatāmība. Eštons priekšlikumā izskatās, ka nacionālajiem ekspertiem ir tāda nenoteikta loma, un tas, tas ir pretstatā, pretrunā tam, ko es nu pats sacīju. Diskusijās, kas mums jau ir bijušas, arī komisija uz to ir norādījusi. Komisija ierosinājusi uh, lai būtu tāda kā pakļautā delegācija delegācijām, ka būtu pārstāvniecības pārstāvniecība komisijas vārdā. Taču šī personāla atbildības joma ir eh, jānorāda konkrēti, citādi trūkst skaidrības, jo īpaši saistībā ar budžetu. Līdz ar to Mans secinājums ir šāds. Mums ir jāatgriežas pie iestāšu nolīguma, pie komitejas nostājas un jāņem vērā, ka vecais nolīgums neparedz to, ka parlamentam varētu būt pēdējais vārds, un šī situācija ir Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir mainījusies. Mēs gribētu, lai te būtu runa par konkrētām individuālām darbībām, un te ir arī jānosaka tas, lai finanšu schēma darbotos visā darbības ķēdē. Un mums ir arī skaidri jānorāda, ka īstenošana ir komisijas ziņā. Taču Eštona ziņojumā gluži nav skaidrs, kāda ir stabilitātes instrumentu loma, un te mums jāsaglabā modrība. No jo šis priekšlikums izskata daudzgadu finanšu schēmu tādā veidā, ka mums beigās būs tāda atsevišķa struktūra. Un līdz ar to mēs vairs nevarēsim eh, savus resursus attiecīgi eh, vadīt. Un tad mums arī ir eh, kārtīgāk jāizpētī eh, tā iespēja, ka pielikums tiktu publiskots no augstā pārstāvja puses. Un tad eh, jāņem vērā arī to, ka būs dienas, kas tiks nodoti ārējās darbības dienesta ziņā. No otras puses, tad tiešām trūksta skaidrības par to, kādas būs struktūras un eh, kādas būs finansiālās sekas. Līdz ar to es atvainojos vispār, ka es tik ilgi runāju. Bet, bet tā tad galvenie aspekti, par kuriem es runāju, būtu jāiekļauj mūsu afet komitejas ziņojumā. Paldies! Paldies, dārgais kolēģi! Es domāju, tā bija ļoti skaidra, pilnīga prezentācija. Tātad, visbeidzot, mēs skaidri saprotam, ka ir eh, tā, daži labi, dažādi jautājumi, par kuriem parlamentam ir jāpauž savu nostāju. Daži no šiem neatiec tieši uz budžeta komiteju, tomēr daži skaidri attiec tieši uz mūsu darbības jomu. Līdz šim mēs runājam, mēs esam runājuši mūsu vidū un tāda darba grupas, Buzeka, priekšstādātāja Buzeka izveidotās darba grupas vidū. Un te ir runa par attiecībām, par saikni starp šo jauno dienestu un dalībvalstīm un Eiropas Savienības institūcijām un arī par šī dienesta organogramu. Te vēl arī tomēr ir personāla statusa problēma. Un, mm, protams, ka tas ir mūsu juridiskās komitejas, juridisko lietu komitejas ziņā. Te ir arī runa par eh, ārējās darbības dienestu un augstā pārstāvja eh, darbības pārbaudi kontroli. Un tātad tas attiec gan uz budžeta komites, komiteju, gan arī et, uh, relève... uz, uz budžeta izpildes komiteju. Un tas tā ir saistīts arī Ingas Kreslera kompetenci. Un gal galā tas attiec arī uz mūsu komiteju. Un tie ir divi ļoti svarīgi aspekti kurus pieminēja arī mūsu referents. No vienas puses šī dienesta pilnvaras, kas tam varētu būt vai nevarētu būt, par attiecībā uz dažādām budžeta līnijām, kas ir saistīts ar kopējo ārp, ārējo un drošības politiku. Mēs šorīt jums neesam vēl eh, jums izplatījuši dokumentu, kas ir angliski, bet jūs esat saņēmuši to uz e-pastu. Un tur ir eh, iekļautas visas budžeta līnijas, kas varētu attiekties uz Eiropas ārējās darbības dienas, tātad, tātad eh, kaimiņa attiecību instruments, ātom, ātom enerģijas instruments stabilitātes instruments. Arī pirms iestāšanās instruments, kas eh, gluži šai gadījumā nav aktuāls. Tātad, ja šī instrumenti arī turpmāk pastāvēs, un eh, ja tos arī turpmāk uzraudzīs Eiropas komisija, tad eh, ja arī ārējās darbības dienestam šeit būs teikšana, tad eh, beigās mēs nonāksim pie diezgan atšķirīgas situācijas. Tad vispirms te ir runa par programmēšanu, vai nu horizontālā līmenī, vai arī eh, atkarībā no tā, kādas valstis saņem šo atbalstu. Un tad vēl te ir administratīvā vadība. Šeit ir vairāki posmi Un visa šī sistēma diezgan sarežģīta, jo, protams, ka tie ir instrumenti, kas ir eh, Eiropas ārējās darbības um, rīcībā. Un tad rodas jautājums, uh, kuru daļu no tā mēs nodosim ārējās darbības dienestu pārziņā. Un tad vēl ir otrs aspekts, par kuru mēs līdz šim nemās neesam runājuši. Tātad, kas būs tie finanšu līdzekļi, ko mēs piešķirsim Eiropas ārējās darbības dienestam? Vai tas nāktu no budžeta līnijas eh, kopējā ārējā, ārējiem drošības, ārējās, ārējās drošības politikai vai no citiem, citām līnijām? Un eh, no, es personīgi gribētu sacīt arī Levandovska kunga klātbūtnē, bet es esmu arī to teicis Eštons kundzei un priekšsādātājiem Barozu. Jā. Eiropas ārējās darbības dienas eh, eh, nepieprasīt vairāk līdzekļu kāpu ietvaros, tad eh, radīsies šaubas par uh, veselu virkni instrumentiem, jo Lisabons līgums pārēdz, ka iestādes, uh, kad vien iespējams, mēģina panākt uh, kopīgu nostāju ārējās darbības jautājumos, un te ir arī runa par visu to uh, ārējās darbības dienestu, par kuru mēs šeit runājam. Bet ja vienošanā netiek panākta, tam nebūs jēga. Līdz šim Eiropas parlamenta delegācija nav eh, šim no šīs ārējās darbība dienesta um, nav izveidojusi e, skaitliski savu nostāju par uh, ārējās darbības dienestu, un līdz ar to mums nav skaidrs, kas tad ir šie līdzekļi, kas būs šī dienesta rīcībā. Taču man kā budžeta komitejas priekšsēdētuma šķiet, ka ir mums jāsaglabā šis ārējās darbības dienas neatkarīgi no tā, uh, kāds būs tas eh, tā status un skaidrs, ka šim dienestam arī būs vajadzīgi līdzekļi pēc dažām minūtēm. Komisārs Levandovskis mums pastāstīs, kāda ir Eiropas komisijas ierosinātie finanšu līdzekļi šim ārējās darbības dienestam uz 2011. gadu. Un tā tad tas varētu arī sekmēt jaunus priekšlikumus no Eiropas komisijas puses, taču pat labāk mēs strādājam ar tādu domu, kā e, darbības e, finansējums nebūs daļa no e Eiropas ārējās darbības dienesta, bet būs iekļaut vai nu daudzgad finanšu schēmā vai ikgad e, budžeta. Brantners kundze ir vēlējusies izteikties. Tātad jūs Jūs vēl esat izvēlējušies eh, lēmus. Jūs izšķirāties palikt šeit vēl deviņus mēnešus. Labi, lūdzu, vārds jums. Jā, liels paldies. Šī ir pēdējā <laughs> nedēļa, tiešām pēdējā nedēļa, kad es šeit strādāju. Tātad runājot par diviem aspektiem - par programmēšanu un par finanšu instrumentu vadību. Vakar, vakarā padome ir. ir eh, saskaņā ar Anglijas preses, eh, presē pausto viedokli ir eh, izšķirusies par līdzekļu neutralitāti. Un tā tad arī Eštons eh, kundze ir sacījis līdz 2012. 2013. gadam vienu trešdaļu no šī dienesta pārstāvjiem būs no dalību valstīm. Man šķiet, ka te nevar šīs divas lietas apvienot. Vai nu mēs sakām, ka tas nemaksās neko, vai arī mēs izšķiramies par to, ka viena trešdaļa no šī dienas darbiniekiem būs eh, no dalībvalstīm, un līdz ar to tad eh, dalībvalsts arī finansēs viņu darbu. Un te arī rodas jautājums, Kāpēc eh, viena trešdaļa būs, eh, kāpēc mums vajadzīga vēl papildus viena trešdaļa no dalību valstīm? Vai tad tie būs kaut kādi īpaši diplomāti, kas pārstāvēs savas valstis, vai arī mēs eh, šos šie, šie cilvēki darbosies tādās jomās, kas ir īpaši svarīgas, piemēram, uh, atkarībā no konkrētās valsts vai kādās krīzes situācijās tie būtu pārstāvi ANO. Tātad es gribētu zināt, lai mēs izšķir, izšķiramies, kāda, kāda konkrēti tad būs šeit mūsu izvēle. Un tagad pāriešu uz angļu valodu. Ja runāšu par iz, izdalīto tekstu, manuprāt, tas nav skaidrs. Tur ir runa par 11. pantu par programmēšanu, 8. pantu pirmā punktā rakstīts, kā ārējas darbības dienestam būtu jādod ieguldījums eh, pārvaldības cikla pārvald, eh, pārvaldīšanā, un tad ir teikts tālāk, ka ārējās darbības dienestam īpaši būtu jānes atbildība par sagatavot komisijas strateģiskos lēmumus programmēšanas cikla ietveros, Un tad ir teikts, ka Dārijas darbības dienestam komisija eh, tieši pārauga šīs lietas. Tātad šeit ir neliela neskaidrība par to, kas tieši ir ārējās darbības dienests eh, eh, pozīcija attiecības komisija, vai tas dod ieguldījumu, vai tas nes atbildību, vai tas eh, dod vadlīnijas. Manuprāt, tas ir jāprecizē, lai mēs saprastu, cik lielu kontroli mēs paturēsim pār šiem procesiem un cik būs dalību valstīm. Otrkārt, gribu teikt, ka es neesmu īsti priecīgi ar to, kas ir teicis tekstā par stabilitātes instrumentu un industriāls to valstu instrumenti, jo Eh, Ashton paredz, ka tas nepaliek komisijā vispār, bet pilnībā pāriet viņas darbības eh, jomā. Es uzskatu, ka nepieņemam no eh, kopienas metodas viedokļa raugoties. Es nesaprotu, kāpēc mums vajadzētu stabilitātes instrumentu pilnību nodībāt, nodot ašanas dienestu. Uh, Um, pārvaldībā, uh, pilnība izņemot to no komisijas finanšu atbildības uh, jomas. Manuprāt, šie ir ārlietu politikas ļoti būtiski instrumenti. Ešton tās vēlos viss nodot ārējās darbības uh, dienestam. Manuprāt, mums pret to būtu jāiebilst. Paldies! Paldies, kundze! Skaidrs, ka tā arī ir. Tikai viens komentārs - neutralitāte. Ja mēs runājam par budžeta neutralitāti, tas patiesībā kā mērķis nemaz nav uzskatāms par ambiciozu mērķi. Tā ir vienkārši izšķērdība. Ja mēs, ja mēs veidojam ārējās darbības dienestu, tad tam ir arī jābūt ekonomiski pamatotam. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz šo aspektu, jo līdz šim hier soir au, au niveau, comme vous le rappeliez, du... Ierēģņu līmenī, te es nerunāju par ministriem, līdz šim mēs uzskatījām paši par sevi saprapro, saprotam ka mēs veidojam ārējās darbības dienestu, kas tād būs 28. diplomātiskais dienas, kas tād būs vēl klāt 27 dalībās diplomātiskiem dienas. Tas ir pilnīgi absurdi. Es domāju, ka mums vajadzētu censties panākt tādu situāciju, ka pēc vairākiem gadiem mums būtu ārējās darbības dienas, kas pārstāvētu visas 27 dalību valstis, un tad nevajadzētu vairs 27 dalību valstu diplomātskos dienestus. Tātad ja mēs iet uz šo mērķi, tad uh, mēs varētu izvēlēties milzīgi, te ir milzīgas izvēles iespējas, ka, piemēram, Vašingtonā vai Pekinā tiktu pārstāvētas visas šīs 27 dalībvalstis. Mm. Uh, ar šī ārējās darbības dienas pārstāvniecību. Taču nebūtu jēga šādu plašu pārstāvniecību veidot Batstvanā, piemēram. Bet mums mūsu nodokļu maksātājiem ir jāspēj pierādīt, ka tad, ja mēs daļu no kompetences pārliekam Eiropas Savienības iestādes pārziņā, tas palīdz ietaupīt līdzekļus. Uh, Līdz ar to tad varētu arī samazināt eh, nodokļu slogu vai varbūt parādu slogu, nu, atkarībā no tā, par kur valsts ir runa. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, ka šis dienas aizstātu dalību valsts diplomātskos dienestus, un Eiropas komisijas šķiet to redz citādi. Un ja mēs to pieļausim, tad mēs nonāksim pie tāda tādas situācijas, ka Eiropas Savienība pārvērtīsies par administratīvo, uh, administratīvo slogu, kas ar vienu pieaug. Un tad skaidrs, ka mēs pilnīgi nekādā veidā nevarēsim ietaupīt līdzekļus. Tātad reāli skaidrs, ka mēs neietaupīsim milzīgus līdzekļus. Taču no otras puses, tad, ja ir runa par pētniecību, par dalītu kompetenci, par attīstību, kas līdz šim bija uh, dalībvalstu pārziņā, mēs varbūt varētu apvienot. Un tas attiec uz militāro vai uz aizsardzības politiku. Tad, ja mēs visi strādāsim kopā, lai sadalītu lomas, un varbūt pat arī īstenot kopīgus rīcības plānu, Tad tas varētu arī atvieglot budžeta slogu dalībvalstīs. Tātad es gribētu vērst jūsu uzmanību uz šo aspektu, jo paradoxālā kārtā ministri šiet ir uh, ir bijuši ļoti stingri, izvēloties nostāju, ka šim dienestam jābūt eh, no budžeta viedokļa neitrālam, taču man jāsaka, ka tas nav pietiekoši stingri. Mums ir jādomā arī, kāda būs eh, jēga šim. Lūdzu, Inge. Paldies. Eh, ambiciozitāte tiešām ir tāda, kas raža bažas šajā projektā. Paralēlas organizācijas izveide Eh, ko mēs šeit redzam. Tas nodīs pie paralīzes ne tikai starp komisiju un um, Eiropas uh, ārējās darbības dienestu, bet arī plašāk starp dalību valstīm, un tāpēc parlamentam šeit vajadzētu aktīvāk darboties, nekā mēs to līdz šim esam darījuši. Komisija tātad grib izpildu aģentūru ārējo dienestu radīt, Tas piedāvājums, kas mums tagad ir uz galda, kas arī koreperā vakar tika apspriests, tātad komisija, kā ārējā dienesta e, izpildes aģentūra. Tāda ir šī ideja, tāda ir šī koncepcija. Par to jābūt skaidrībai. Un to mēs nevaram atbalstīt. Tas ir pilnīgi pretrunā ar to, ko mēs esam finanšu kontrols jomā veidojuši 10-15 gadu garumā ar lielām pūlēm. Un man jāsaka, es, es pilnīgi palieku bez vārdiem man esmu ļoti pārsteigti. Šeit tātad komisija ir kā ārējā dienesta izpildes aģentūra paredzēta, bet e, līgumā taču ir paredzēts, ka komisija tikai mums uh, atskaitās par budžeta izpildi. Uh, pilnīgi pretrunīgi. Mums ir jāatrisina šie jautājumi ko eh, īsti nozīmē budžeta izpildes apstiprināšana. Līdz šim institūcijas pat nav skatījušas par nepieciešamu plenāru sēdēs eh, ierasties, kad notiek budžeta izpildes apstiprināšana. Eh, nu, kā tad tas var būt? Viņiem vajag pamazām iemācīties saprast to, ko nozīmē budžeta izpildes apstiprināšana Un mums tas ir jādefinē. Mums ir arī jāpasaka, kuram tad ir jāatkāpjas no amata, ja uh, reiz budžeta izpildi ir liels problēmas. Un tas arī notiks. Uh, to es jums varu droši teikt, ka tāda gadījuma būs. Tātad. Uh, Šeit ir jautājumi par atbildību. Ashtons un padoms piedāvājums, kopīgais piedāvājums ir tāds, ka komisija tiks kritizēta par kļūdām, bet patiesībā tā nemaz vairs nepiedalās lēmu pieņemšanā. Tas taču ir absurds. Komisija it kā uh, atbild uh, uh, parlamentam formāli, bet uh, tas ir tā tīri formāli un mākslīgi. Tam, kurš pieņem lēmums, tam arī ir jāatbild parlamentam. Līdz šim sistēma tiek pagriezt kājām gaisā Tādēļ kolēģi Galķēri dokuments, ko viņš vakar sagatavoja, mums ļoti palīdz, jo te ir šie uh, programmēšanas soļi viens pa vienam izklāstīti. Un ar to mēs uh, saprotam, kurš uh, reāli pieņem šos lēmumus attiecībā uz budžetu. Skaidrs ir, ka ārējās darbības dienests visus šos lēmumus grib sagrābt, pieņemt visu šo lēmumu, uh, šo varu attiecībā uz stabilitātes instrumentu pamatojoties uz padomus priekšlikumu, arī cilvēktiesību instrumentu un uh, kodoldrošības sadarbību. Tātad tepat grib komisija izslēgt no programmēšanas procesa, bet uh, ko tad tad uh, mums līdz vairs šī uh, komisijas atbildība parlamentam? Neko. Tā ir tīri formāli. Tātad situācija paliek tikai arvien sliktāka attiecībā uz to, ko mums piedāvā komisija un uh, uh, padome. Tādēļ Eh, šeit arī pielikumā ir organigrama, un es domāju, ka mēs varētu prasīt no komisijas, ka, eh, eh, ko tad īsti nozīmē šīs viņa piedāvājums. Arī runājot par delegācijām, es iedzinājos to, tanī, ko tas nozīmē attiecībā uz delegācijām. Ko nozīmē padoms priekšlikums? Tas nozīmē to, ka 20% delegāciju darbinieku kļūt par ārējās darbības dienestiem. Tātad 5000, es atvainojos, 1000 personas tūkstoši personas būtu tās, kas tad eh, skaitītos turpmāk eh, ārējās darbības dienas darbinieki, kas strādā delegācijās. Un, un komisija, kā izpildus aģentūra, kas implementē ārējās darbības dienas pieņemtos lēmumus, eh, mēs nekādā gadījumā tam nevaram piekrist, nevaram to atbalstīt. Visi šie jautājumi ir savstarpēji saistīti, tas mums arī ir jāredz, un tāpēc es neesmu vēl attiecībā uz uh, pirmo sadaļu vēl neko uh, sacījusi, jo, ja ārējās darbības dienas kļūst par institūciju, šī vārda uh, tiešā nozīmē, tad mums ir jārīkojas pavisam savādāk nekā, ja tas paliek uh, komisijas paspārnē. Vēl gribu sacīt vienu lietu. Paldies. Tātad vēlreiz kolēģi Gauķērī paziņojumu indikatīvais grafiks nav pat indikatīvs, tas vispār neeksistē. Es tā gribētu teikt. Un es esmu tiešām nobežījusies. Operatīvās programmas arī tagad pāries ārējās darbības pārziņā, un man neko nelīdzēs, ja komisija pēc tam būs formāla atbildība, bet patiesībā viņi nekādas lēmas nepieņem vairs nekādas lēmas. Un tie, kas patiešām tad būs muļķa lomā, būs, e, būs e, specializētās komitejas. Kolēģi, paskatīsimies, ko, kādas bija sarunas par pārējām institūcijām. Vienīgie, kas mūs tiešām e, ne, nes, ir atbildīgi mūsu priekšā, tas ir pats parlaments, bet visas pārējās institūcijas mums it kā formāli iesniedz šos skaitļus, bet neļauj mums šos procesus reāli ietekmēt Tādēļ es domāju, ka šeit nav runa par formulējumiem, kā mēs ko nosaucam, bet par to, ka mēs runājam par, par reālām lietām. Un tās arī nosaucam vārdā. Es domāju, tas bija galvenais, ko es gribēju teikt. Paldies! Inge Granferm. Paldies, Inge Granfers. Gribēju izteikt Eslu. Nu. Paldies, priekšsēd. Nerunāšu gari, man ir tikai divi punkti, un jūs jau pats par pirmo no tiem esat runājis un tas ir tāds, ka, protams, ka mēs nevaram attiecībā uz budžeta neutralitāti saskatīt šo ārējās darbības dienestu kā kaut ko pavisam papildus esošiem uh, dalību valstu ārējās darbības dienestiem. Eh, citādāk eh, šeit tiek radīts milzīgs lieku jaunu administratīvu izmaksu. Un otrs, arī ļoti svarīgs punkts. Kas ir šī pakotne? Mēs runājam par finanšu regulu, par uh, uh, nolikumu, par um, eh, padomus priekšlikumu, bet mums ir jāpastāst to, ka pakotnē ir jābūt iekļautai arī jaunam priekšlikumam pa iestāžu nolīgumam. Pretējā gadījumā būs nopietnas problēmas attiecībā uz parlamentu ietekmi, uh, KE, KADP un tā budžeta. Li, uh, pozīcijās. Um, budžeta līnijās, tā, tas ir obligāti. Mēs runājam par finanšu regulu, par nolikumu, bet starpinstitūciju nolīgums tas ir vissvarīgākais, kas attiec uz ietekmi attiecībā uz KADP. Paldies. Kolēģi, Paldies, dārgais kolēģi. Es arī atbalstu jūsu viedokli. Lūdzu, Traimerku. Paldies, es gribēju piekrist Gerana, Gerana Fērmanu pats sacītiem. Uh, Tā tiešām ir, ka mēs runājam par KADP, e, un tam, kas te līdz šim mums ir piedāvāts attiecībā uz to, tam ir pilnīgi jātiek pārskatītam. Līdzinējais priekšlikums mums nevaram e, apmierināt. Galķēri kungs jau to runāja, par to runāja arī citi kolēģi. Runājot par budžeta līnijām, e, runājot par īpašiem pārstāvjiem, kur tie turpmāk uh, tiks izvietot ceturtajā kategorijā vai varbūt drīzāk administratīvajā budžetā. Jautājums par atskaitīšanos. Te nevar būt tā, ka vienkārši prezentūras vēstnieks tad tiek aizstāts ar augsto pārstāvi. Tad, tad daudz jautājumu paliek mums šajā sakarā, un visa šī e, nodaļa mums būtībā ir jāpārstrādā. Un sarunās arī mums ir jābūt ar šādu nostāju, ka šeit vēl nevar pielikt punktu, kamēr mums nav pakot, kas mūs apmierina. Ingi Gresle arī runāja par to, ka, ja kompetences tiek sajauktas attiecībā uz daudzgadiem programmām, vai runa par uh, stabilitātes instrumentu, kaimietiecību instrumentu, vai vienalga ko citu, ko tad uh, tas nozīmē attiecībā uz uh, daudzgadīgo programmu tiesisko pamatu. Cik es zinu, tad lielākā daļa šo programmu bija ar koplēmu procedūru vai ar piekrišanas procedūru un vienmēr uh, ir e, runa par komisiju. Komisija e, ierosina, komisija šo, komisija to komisija nes atbildību parlamentu priekšā, komisija piedāvā stratēģijas un tam līdzīgi. Un ja mēs tagad uh, samiglojam, š, uh, padaram neskaidru šo attiecību starp komisijas dienestiem un ārējās darbības dienest, tad, protams, uh, tas mums lielāku skaidrību nedos. Uh, E, protams, ka būs jāuzdod jautājums, vai tiesiskais e, pamats e, daudzgadījām programmām, ja mēs virzamies zināmā virzienā, vai arī par tiem nebūtu jārunā. Un, lai nebūtu tā, ka kaut kā garām ejot, mēs kaut kādas juridiskas triks strādājam attiecībā uz to, kas ir pieņemams attiecībā uz likumdošanas procedūram. Lūdzu, to vienkārši piefiksēt sekretariātam, varbūt papētīt šo jautājumu, ko tas nozīmē attiecībā uz daudzgadīgo programmu tiesisko pamatu. To, to nevar vienkārši tā pieļaut. Eh, šādu jaunu uh, dienestu radīt, bet varbūt ir jārunā par daudzgadīgu programmu uh, tiesiskā pamatu pārskatīšanu ārlietu jomā. Merci, merci, Paldies, paldies, darbie kolēģi! Es gribētu jūs aicināt palikt šeit vēl uz eh, šīs viedokļa apmaiņas laiku, un tagad es gribētu dot vārdu komisāram Levandovskim. Es pateicos viņam par to, ka viņš tūlīt pat piekrita. Uh,